Godāmie kolēģi, tagad ir paredzēti balsu skaidrojumi. Es vēlētos, lai jūs visi iziet no zāles, lai mēs varētu uzklausīt runātājus, kuriem vēl ir jāizsakās. Nekur vēlas izteikties. Kolēģi, lūdzu, mēģiniet iziet no zāles pēc iespējas ātrāk, tā lai pārējie varētu uh, runāt un viņu uzstāšanos citi dzirdētu. Tātad patiešām sāksies balsu skaidrojumi. Pirmais runātājs izteiksies par uh, rezolūcijas priekšlikumu iebildumi saskaņā ar 106. pāntu emisijas no vieglajiem pasažieru un komerc uh, transporta līdzekļiem. Bens Bensens, viena minūte. Jeg har i dag valgt. Šodien es pieņēmu lēmumu sacīt nē jauno noteikumu bloķēšanai attiecībā uz emisijām no viegliem pasažieru un komerciālajiem transporta līdzekļiem. Komisija un dalībvalsts par šiem, mm, par šo iebilgumu izteikšanu bija vienušies. Svarīgi, lai lai automobīļi tiktu pārbaudīti reālos apstākļos, nevis laboratorijā. Ja mēs piekristu komisijas un dalību valstu viedoklim, tad daudz gadu būtu mm, juridisks vakums. Tas būtībā nozinā, nozīmē tāpat kā automobīļu vadīšana ar drošības mm, spilvenu galvā. Es vēlos, lai būtu labāki noteikumi, bet par tiem vēl nav vienokšanās. Jaunī pārbaudas noteikumi ir jāapstiprina no rūpnieku puses, un Eiropas parlamentam ir uh, ambīcijas uh, samazināt emisijas, un mēs esam apņēmušies ik gadu samazināt, pārskatīt emisijas, un esam apņēmušies līdz 2017. gadam robežu vērtību samazināt. Paldies! Nākošais runātājs ir Demes Mākjerkungs, arī viena minūte. Emisijas no automobiļiem un slāpekļa oksīdi un mazās partikulas ir īpaši kaitīgas veselībai. Jēlas un Kolumbijas universitāšu pētījumi uh, gaisma, gaisa piesārņojuma ziņā uh, liecina par to, ka situācija Beļģijai īpaši e, nelabvēlīga. 12 tūkstoši cilvēki gadu iet bojā. Arī Flandrijā vairs ir tāds e, mēģina šo problēmu risināt, uzliekot e, nodokļus ne zaļajiem automobiļiem. Mums ir nepieciešami stingri noteikumi Eiropas Savienībā, lai samazinātu kaitīgos emisijas bet ir paredzēta vēl ar vienu lielu elastību, tāpēc, ka trūkst reālās braukšanas pārbaužu rezultātu. Ir jāīsteno reāla braukšana, tās rezultāti, un nav pieņemams, ka aizbildnoties ar šādu testu trūkumu, tiek samazināt standarti. Ir automobīļi, kas var izpildīt prasību par 8 mg piesārņojumu uz kilometru un nevairāk, tāpēc atbalstīšu šo iebildumu. Liels paldies! Nākošais runātājs ir Daniels Hanāls vienu minūtu. Paldies priekšsēdē. Visiem jau ir zināms, ka Volf, Volkswagen emisiju skandāls bija katastrofa autoražotājiem. Taču, domāju, mēs abla, par zemu vērtējam to, kā tas izraisīja katastrofu ar Eiropas Savienībā. Tūkstošiem mūsu iedzīvotāji velti gāja bojā, tāpēc, ka Eiropas Savienība virzīja tādu politiku, par kur iestājas korporatīvie lobby. Kāp, Eiropas Savienība vienīgā pasaulē uh, iestājas par dīzeli, mēs tikām uzskatīti par, uh, kaut arī dīzels tika uzskatīti par netīro. Uh, izvēli. Japāna, ASV iestājas par hibrīda automobiļiem, bet Eiropas Savienība vienīgā iestājās par tādu degvielu, kas 40 reizes vairāk izraisa slāpekļa oksīdu nekā citi uh, Eh, cita degviela. Mēs nezinām, cik daudz cilvēku ir gājuši bojā, jo bieži vien nāves cēlonis tika atzīts, eh, par nāves cēloni tika atzīts eh, sirds maspē vai tam līdzīgi, bet mēs visi esam līdzinātāji šo cilvēku bojājā. Paldies! Paldies! Paldies, nākamais runātājs Markus Pīpers, viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Es ļoti reti esmu uh, dzirdējis tādus trauksmes saucienus kā no iepriekšējā runātāja. Es uh, balsoju pret atpakaļ nosūtīšanu komisijas priekšlikumam. Komisija ļoti ātri sagatavoja priekšlikumu attiecībā uz uh, vieglu automašīnu emisijām. Mums ir jāsaprot, ka tas iespējams mm, kaitēs automobīļu industrijai, bet tas tomēr ir īstenojams. Es domāju, ka labāk ir, lai mums būtu uh, mit den überzogenen Vorstellungen des Kaut zīle rokā nekā mēdnis kokā. Un uh, mums vajadzētu nodrošināt, uh, lai vidēji beidzot tiktu palīdzēts. Šodien um, Eiropas parlaments uh, uzņems atbildību, un viņš ir pierādījis to gan automobiļu ražotājiem, gan patērētājiem. Lielas paldies, ka izteicāties tik īsi. Nākamais runātājs Benito Ziloga. Paldies, priekšstādātājs kundze. Mēs balsojām par to, lai pārtrauktu e, dīzeļu emisiju samazināšanu viegliem pasažieriem, tāpēc, ka šie samazinājumi nāk par labu cilvēkiem, nevis uh, ražotājiem. Pēc Volkswagen skandāla e, dīzeļdegvielas jomā, kas skāra milzīgu Eiropas daļu, tad nozīmē, ka cilvēki, kas ir bijuši par eh, veidotājiem šīm programmām, turpinās arī tagad iegūt eh, labumu un kaitējot mūsu pilsoņu veselībai. Slāpekļa oksīda un eh, partikulu izmeši Eiropā rada pār, pār par miljonu iedzīvotāju nāvi. Uh, Mums ir jāveicina novatoriskas, ilgspējīgas rūpniecības nozars, skatoties ilgtermiņā. Nepadodieties to spiedienam, kas vēlas mums uzspied savas intereses pret cilvēku interesēm. Jose Blanko Lopes uz vienu minūti. Paldies! Pat labam! slāpekļa oksīdu izmeši ir piesreiz lielāks par atļauto rādītāju. Es vēlētos redzēt vairāk ambīciju no komisijas un padomas. Ja šis iebildums tik pieņemts, mēs nesamazinātu iemišus, mēs tikai palielinātu juridisko nenoteiktību un arī atlikt uz vēlāku laiku tādu noteikumu īstenošanu, kas ir cilvēku veselības aizsardzības interesēs. Eiropa tad būtu vienīgais reģions pasaulē, tagad būs vienīgais reģions pasaulē, kur būs eh, reālie braukšanas testi. Pateicoties tiem, tad varēs ievērēt, ievērot noteikums par vīdes un cilvēku veselības aizsardzību. Un arī patērētājiem būs labvēlīgāk noteikumi, un tas veicinās eh, novatorismu autoražošanas nozarē. Tas ir eh, ļoti svarīgi nozara tādām valstīm kā mana valsts Spānija. Lielas paldies, un tagad Jeržī Pospišils uz vienu minūtu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Es esmu balsojis pret iebildumu izteikšanu. Es uzskatu, ka komisijas ierosinātie noteikumi, kur stāsies spēkā 2017. gadā, ir nozīmīgs pamats īstenām, īsteno braukšanas testu emisiju pārbaudē. Čehijā Auto būve ir ļoti svarīga nozare, tur tiek nodarbināti vairāki desmit tūkstoši cilvēku. Mēs vēlamies, lai noteikumi tikt piemēroti autoražotājiem, lai būtu skaidrs, stabils ietvars attiecībā uz tā, kā konkrētie automobiļu modeļi kādiem tiem jābūt rādītājiem. Es esmu pārliecināts, es ceru, ka līdz 2017. gadam šī komisijas ierunātās sistēma darbosies. Paldies! Paldies! Stefanija Torres Martīnes kundze uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji! Mēs balsojām par iebildumu izteikšanu, tāpēc, ka ir pilnīgi nepieņems tas, ka komisija pieņem lēmumu, neapspriežoties ar parlamentu. Un tā tiek apdraudēta mūsu planēta un sabiedrības veselība. Uh, slāpekļa oksīdu emisiju divkāršošana pilnīgi nepieņemama. Mēs nedrīkstam aizmirst Volkswagen lietu. Komisija vairāk zināja par krāpšanos nekā tā atļāvās atklāt, un tātad komisija bija līdzinātāji, un tā ļāva šai krāpšanās lietai turpināties. Paturiet prātā, šāda gadījuma var atkārtoties nākotnē, tāpēc mums ir jāstiprina demokrātiskā kontrola un caurskatāmība. Šis nav tāds banāls jautājums. Te runa par dzīvību un nāvi un mūsu nākošo pauģu un dzīvību nav un šīs planētas nākotne. Paldies! Paldies, Hanu Takula, vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti svarīgi lai tiktu vērst uzmanība uz šo lietu. Eiropā un autoražošanas nozarē jānosaka atbilstoši emisiju ierobežojumi. Taču jāņem vērā, ka attiecībā uz vidi jānodrošina, kā arī globāli autoražotāji izvirša šādus pašus kritērijus. Tātad komisijas priekšlikums ir pieņemams, mēs to atbalstām, taču būtībā Eiropā Mums ir jāskatās arī uz mūsu konkurētspēju autobūvs nozerē, un mums ir jāstājas pretī izaicinājumiem tā, lai arī pasaules globālā autobūvis nozare saskartos šādiem pašiem rādītājiem. Mums jānodrošina, ka noteikumi ir tādi paši visiem, visā planēta, un arī tiek aizsargāt visa planēta un visi iedzīvotāji. Paldies! Nikolā Koputo vārds uz vienu minūti. Paldies priekšstādātāji. Es balsoju pret iebildumu izteikšanu Eiro 6 transporta līdzekļiem. Eiropas parlamentāram jāpaskatās tālākas iespējas, kā var nodrošināt veselību pilsoņu. Pēc Volkswagen skandāla un Parīzes nolīguma ir jāizveido tādi noteikumi, lai veicinātu ilgspējīgu ražošanu. Mēs nevaram pieņemt augstākas robežvērtības nekā tas, tās, par kurām tika balsot 2007. gada. Mēs vienkārši nevaram pakļauties rūpnieku prasībām. Mēs esam mūsu iedzīvotāju pusē, vēlamies aizsargāt viņu veselību. Mūsu pilsētās uh, ir daudz smoga un tas skaitē mūsu pilsoņu veselībai, un tas arī izraisa liels izmaksas veselības nozarē. Paldies, Zsoltans Balčūs, vienu minūti. Köszönöm a szót. Az elmúlt évtizedekben végben. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Iepriekšējās desmitgadēs ir vērojams pozitīvas izmaiņas, bet gaisa piesārņojums joprojām raisa bāžas virkne priekšlaicīgu nāves gadījumu um, jau mērāmi vairāk kā 400 tūkstošos gadījumu. Un uh, skandāls 2015. gadā parādīja, ka uh, tiesību akti šajā jomā netiek ievērot. Volkswagen skandāls pierādīja, ka ir nepieciešama uh, testēšana reālos brauc braukšanas apstākļos, jo pretējā gadījumā mēs nevaram sasniegt eh, vidas aizsardzības mērķus. Un, eh, ja mēs neko nedarīsim līdz 2020. gadam, eh, atļautais izmeša apmērs tiks pārsniegts divkārt. Tādēļ es atbalstīju šo te parlamenta rezolūciju. Paldies! un tālāk Mihaela Šjodrova. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es balsoju pret iebildumu un priecājos, ka iebildums tika noraidīts eh, parlamentāru vairākumu, jo tas nozīmē, ka komisijas regula tiks piemērota un tas ir labs risinājums. Jā, tie ir ļoti strikti limiti, kas tiks piemēroti. Uh, un noteikumi būs ārkārtīgi stingri. Un kas šeit ir svarīgākais? Svarīgākais ir tas, ka notiks eh, reālos braukšanas apstākļos eh, veikt testēšana. Un tas principā ir iespējams, tā kā tas ir labs risinājums un gal galā labs risinājums gan ražotājiem, gan mums, kas lieto dīzeļdzinējus ehm, mērījuma režīma izmaiņas ir uh, solis pareizā virzienā, un es domāju, uh, arī attiecīgie piedāvātie rādītāji un limiti ir labi. Un pēdējais runātājs par šo tēmu - Šons Kelis. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Cienējamie kolēģi, uh, mani kolēģi EPP grupā kā daudz to darīja arī es balsoju pret šo rezolūciju. Mūs apmierināja komisijas priekšlikumu šajā jautājumā, un ja mēs vēlamies sekot komisijas piedāvātiem kursam, tad mēs panāksim labāku uh, rezultātu. Tur ir iezīmēta tirgus uzraudzības eh, sistēma, eh, dalība valstīm uzlikt lielāku atbildību un eh, arī procedūra, kas tiek piedāvāta attiecībā uz tehniskajiem apstākļiem, šo, šobrīd pašlaik ir pārāk brīva, tā kā mēs atbalstam komisijas nostāju. Liels paldies! Un tālāk eh, balsojam skaidrojumi par eh, sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu Rēdings kundze ziņojums, un pirmā ir Kirtona Dārlings kundze. Šodienas rezolūcijā mēs aicinām komisiju mainīt kursu šajās sarunās. Tas nebija apstiprinājums tīsa nolīgumam. Tīsa nolīgumam ir jāpalīdz uh, nevis jātraucē globālā tirzniecība un pakalpojumi. Pilsoņiem arī ir tiesības Eiropas Savienībā, un mēs esam pilsoņu balss, jo mēs esam demokrātiski vēlēts parlaments. Mums ir atbildīgi jātiec pret saviem pienākumiem, taču daži kolēģi izvēlējās rīkoties bezatbildīgi, lai uh, varētu paspīdēt ar paziņojumu pret presē. Sabiedrība neatbalsta šādu nep nepatiesu attieksmi. Mums ir jācīnās par cilvēku tiesībām šajā parlamentā. Paldies un tālāk eh, Eleonora Florenza. Paldies, priekšsēdētāji. Līdzīgi kā visa mana grupa, es balsoju pret eh, šo rezolūciju, jo tam bija viens ļoti pamatots iemesls. Tas, ko cenšas panākt caur tīsa nolīgumu, tā ir, eh, tas ir pārmaiņas eh, tirgu, eh, respektīvi centieni padarīt uh, publiskos pakalpojumus par parastu preci. Līdz ar to uh, neļaujot demokrātiski pārvaldīt šos pakalpojumus. Un viss šis tīza nolīgums ekspropriēs pilsoņu suverenitāti, pilsoņiem tiks atņemts viņa tiesības viņus neinformējot. Uh, viņi vispār nevarēs, mēs balsojam arī pret TTIP, balsojam arī pret TISA, jo mēs pārstāvam miljonu pilsoņu balsis, kuri vēlas tikt sadzirdēti. Un e, tālāk e, Hanans Daniels. Mēs ļoti bieži esam dzirdējusi, ka e, es dalība ir vajadzīga mūsu pakalpojumu sektoram, bet šeit, šajā parlamentā, mēs tagad apspriežam uh, brīvu tirzniecības nolīgumu darījumu pakalpojumu jomā. Uh, Un e, mēs šeit e, runājam par citiem e, Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībniekiem, kā Austrālija un tā tālāk, bet skaidrs, ka, piemēram, tāds valsts kā Norvēģija vai Šveica tiks atstāvēts atsevišķajās sarunās, bet apvienotā karalista būs tikai viena 28. daļa. Tātad mūsu valsts ir tik ļoti atkarīga no pakalpojumu sektora, līdz ar to mums. Uh, Eh, tas ir traucējuši. Mēs pasaulē justos daudz labāk, ja mēs būtu globāla lielvalsts, eh, kas tirgojas izmantojot eh, savus jūras ceļus. Paldies, tālāk Monika Makovēja uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Es šodien balsoju par eh, šis, eh, šis nolīgums ir unikāls eh, visādi pēc satura, pēc ļoti plašā jautājumu klāsta, un tas ir svarīgs daudzām valstīm, ieskaitot Eiropas Savienību. Un šajā rezolūcijā komisija ir aicināta atvērt durvis uzņēmiem Eiropas Savienībā. Tāpat laikā tā rekomendē uh, atļaut eh, šiem uzņēmumiem uh, ielausties telekomunikāciju tirgu publiskajos iepirkumos un eh, tā pašā laikā mm, dot iespēju labākiem profesionāļiem strādā ārpus Eiropas Savienībā. Nu, daļa no šie priekšlikuma ir arī birokrātijas samazināšana bet eh, katrai dalībvalstī, acīm redzot, ir pašai jālemj par šiem te pakalpojumiem. Paldies, un tālāk eh, Ticiāna Begīna. Priekšsēdētāji, manuprāt, š, tisa nolīgums ir laba lieta. Pateicoties Viki līdz, līdz mēs esam redzējuši, kas tur īsti ir iekļauts par to, kas notiks, piemēram, sakaru tīklos un tālāk. Mēs ļoti pamatīgi esam strādājuši pie teksta, par kuru balsojām šodien. Tīsa parakstīšana Eh, īsti nav eh, pieņemamas, bet eh, sarunvedējiem tiek dotas noteiktas pilnvaras, respektīvi jūs nedrīkstat aiztikt publiskos pakalpojums, pilsoņu tiesības nedrīkst skārt teksts, ir kompromiss teksts, tas nav perfekts, bet ir svarīgi nepiešķirt neparakstītu čeku sarunu vedējiem. Nākamais runātais Hanno Takko uz vienu minūti. Tīsa nolīgums un pārs, pārskata gads nolīgums. Eh, tas skar e-komerciju un daudz citas, eh, citas jomas eh, Katra dalībvalsts var izlēmt, kuri pakalpojumi ir publiski uh, pakalpojumi un vai izglītība un veselība ir atstājami ārpusē. Tika minēts, ka mēs uh, runājam, vedam sarunas ar 22 citām uh, pasaules tirdzniecības organizācijas valstīm - Norvēģiju, Čīli, Šveici un citām valstīm, kas ir svarīgi tirdzniecības uh, Mm, partneri un labi, ka uh, tirdzniecība ar pakalpojumiem uh, ir paplašināta arī uz šīm valstīm. Un Eiropas Savienība ir lielākais pakalpojums sniedzējs pasaulē. Un gal galā tas viss varētu novest tikai pie uh, darbvietu pieauguma, pie izaugsmas. Mēs gal galā gribam vairāk darbvietu un vairāk izaugsmas. Tā kā pareizi izmantojot šo te instrumentu mēs varam droši virzīties uz priekšu. Paldies, Tākuls kungs, ka es jūs pārtraucu. Bet, diemžēl, chronometrs tika ieslēgts nedaudz par vēlu. Es ļoti atvainojos. Un tagad nākamais runātājs Nikola Kaputo. Paldies, priekšsēdētājs, balsoju par jo, manuprāt, īsa ir iespēja konsolidēt Eiropas nostāju uh, jo mēs esam lielākais pakalpojumu eksportētājs pasaulē un 70% cilvēku, cilvēku uh, ir nodarbināti šajā um, jomā. Uh, šis nolīgums varētu stimulēt nodarbinātību Eiropas Savienībā un rosināt uh, eh, MVU pārvarēt uh, ārpus tarifu barjeras. Tas ir saistīts ar pieeju digitālajiem tirgumu, finanšu pakalpojumiem, loģistikas pakalpojumiem, un līdz ar to tīsa ir uh, daudzpusēja pēc sava rakstura. Un tādēļ uh, pamatprincipu uh, atbilstoša piemērošana ļaus tam kļūt par uh, daudzpusēju nolīgumu realizējot uh, tirgus potenciālu pasaulē, izvairoties eh, no sociālā un vides eh, dempinga un respektējot akī. Un tālāk Andrēs Mamīkins vienu minūti. Pakrapojumu tirzniecības nolīgums ir globāla mērogā potenciāls vienošanās par liberalizāciju starptautiskajā pakalpojumu, tirzniecību banku jomā, veselībā, transportā, vairākas citas Eh, eiropas savienība un asv galvenie šī nolīguma proponētāji un vairāk par to jāsaka ka g septiņi valstīs atbalstīto lokā. eiropas parlaments īpaši atzīmēja nepieciešamību lai nolīguma efekts aptvertu maksimāli lielu cilvēku skaitu un pozitīvi ietekmētu jaunu darba vietu radīšanu un integrējošo izaugsmi. īpaši vēlos atzīmēt kolēģi rekomendāciju par starptautiskas viesabonēšanas caurredzamību kā arī par nepieciešamību izslēgt no tisa sarunām sabiedriskos pakalpojumus kultūras un audiovizuālus pakalpojumus ar mērķi piemēram maksimāli garantēt kultūras mantojuma saglabāšanu it īpaši jaunajās valstīs un ļoti pozitīvi visumā vērtēju šo lēmumu. paldies! Paldies, nākamais runātājs Zoltāns Balco, viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Šis ziņojums par uh, pakāpojumu tirzniecības līgumu aptver uh, daudzpusē vienošanos. Šis līgums apdraud Eiropas Savienības standārtus attiecībās pakāpojumiem. Tas apdraud arī nodarbinātību darba vietas, eh, sabiedriskos pakāpojumus un Eiropas Savienības dalībās suverenitāti regulēt šos pakāpojumus. Tas ir vēl viens solis tuvāk globalizācijai, tāpēc es vēlos to absolūti noraidīt. Eiropas Savienības līderiem nevajadzētu atvērt jaunus tirgus multinacionāliem uzņēmumiem, un tādējādi graut vājākas valstis un mazāk attīstītas valstis. Viņa uzdevums ir aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņus, aizsargāt uh, iedzīvotāju darba vietas un uh, veicināt uh, preču un pakalpojumu radīšanu valstīs un izvairīties no dempinga šajā lomā. Paldies, nākamais runātājs uh, Polčaku kungs, viena minūte. Jāsam. Paldies, priekšādātāji. Mani fascinē tas, kā daži no maniem kolēģiem spēja izteikties viens minūtes laikā un pēc tam vienkārši aiziet prom, vispār nepārzinot faktus. Es nedomāju, ka, ja kāda valsts uzceltu sienas pie savām robežām, ka tas ļautu šai valstī palielināt savu IKP. 40% no Eiropas Savienības IKP nodrošina pakāpojumi, kas tiek sniegti ārpus tās robežām. Liberalizācija pakāpojumu tirdzniecībā noteikti veicinās nodarbinātību. Mūsu mērķim vajadzētu būt nodrošināt tālāku liberalizāciju, vajadzētu aizsargāt to, kas ir svarīgi. Vispārējais intereses pakāpojumi ir izslēgti, un mēs varam turpināt tos aizsargāt. Man ļoti būtiski bija, lai pašvaldības un to sadarbība netiktu diskriminēta nekādā veidā. Mums ir jāpabeidz šīs sarunas, tās ir tikko sākušās. Paldies! Pēdējais runātājs par šo tematu Šons Kelijs, vienu minūti. Paldies! Vēlreiz vēlētos teikt, ka es balsoju par šo ziņojumu. Tāpat kā mani kolēģi. 531 deputāts nobalsoja par šo eh, ziņojumu, tas ir ļoti liels vairākums, un eh, mana kolēģi Viviana Redinga noteikti to bija pelnījusi. Viņa paveica ļoti labu darbu, viņa teica, ka mums ir jāizteno šie noteikumi, un ar to mēs varēsim nodrošināt uh, labāko tirzniecību ar pakāpojumiem starp uh, līguma pusēm un varēsim ievērot arī starptautiskos noteikumus. Esam pasaules lielākais importētājs un eksportētājs uh, Lielbritānijā. Mēs gūstam labumu no stabiliem uh, noteikumiem uh, starptautisko pakāpojumu tirzniecības jomā. Esmu pārliecināts, ka šie priekšlikumi ļaus sasniegt šo mērķi un ļaus nodrošināt vairāk darba vietu Eiropas Savienībā. Paldies! Tagad pievērsīsimies eh, pēdējam eh, balsojuma skaidrojumam, un te ir runa par eh, jaunu stratēģiju dzīmumu līdziesībā un sieviešu tiesībās pēc 2015. gada. Pirmā runātāja Eleonora Forenza. Grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Mana grupa un es personīgi atbalstīju šo rezolūcijas priekšlikumu. Mēs atceramies to, uz ko Eiropas parlaments uh, aicināja jau agrāk. 2015. gada jūnijā mēs jau vērsām uzmanību uz to, ka ir jāsagatavo jauna stratēģija dzimumu līdztiesības jomā pēc 2015. gada. Uzskatu, ka mums vajadzētu turpināt šeit Eiropas parlamentā uh, nodrošināt labāku dzimu politikas īstenošanu. Mums vajadzētu izmantot katru cilvēktiesību politikas aspektu. Es to saku tāpēc, ka Eiropas parlaments ļoti daudz strādā pie cilvēktiesību jautājumiem. Ja mums ir izdevies ņemt vērā šeit sieviešu tiesības un uh, E, iesaistīt to visu mūsu dzimumu līdzsaisības politikā, tad mēs noteikti tiestu pareizajā virzienā. Nākamā runātāja Mihaila Džufrīda, arī viena minūte. Paldies, priekšēdētāji. Stratēģija uh, līdztiesībai starp sievietēm un vīriešiem uh, tika pieņemta ar termiņu līdz 2015. gadām. 2016. gadam ir sagatavots darba dokuments no 2016. līdz 2019. gadam. Ik viens, kurš vēlas, eh, var to kritizēt, sakot, ka šis dokuments ir samērā vājš. Var arī teikt, ka tā ir komisijas politiskā grība. Viņi vienkārši nevēlas risināt dzimumu līdztiesības jautājumus. Tas ir ļoti nopietni, ņemot vērā reālo uh, Uh, vienlīdzības trūkumu, kas pastāv starp sievietēm vīriešiem. Sievietēm ir ļoti sarežģīti apvienot profesionālo un ģimenes dzīvi, ir ārkārtīgi daudz bāļieru, kurām siev, sievietēm ir grūti pārkāpt. Te nav runa par ideoloģiju, te ir par reālo dzīvi, te ir runa par vecāku atvaļinājumiem, par atšķirībām pensijās, algās, nodarbinātībā, veselības aprūpē. Te ir runa par civilizācijas aspektiem. Mums vajadzētu veikt daudz vairāk dzimliesiesības jomā, mums nepietiek tikai ar darba dokumentu. Esmu pārliecināta, ka komisija darīs visu to, kas ir tās spēkos. Nākamais runātājs Daniels Hanāns nav zālē, tas nozīmē, ka tūlīt dosim vārdu Taņai Gonzalesai Peņai. Vienu minūti. Paldies! Komisija ir sagatavojusi darba dokumentu. Tā nav stratēģija dzimu līdztiesībai. Te nav noteikti mērķi, te nav budžeta, Te nav arī nekādu iespēju mērījumiem. Tiek ignorēta 2015. gada jūnijā pieņemtā rezolūcija. Tiek ignorēti arī pilsoņu konsultāciju rezultāti. Šeit eh, parādās iespēja reāliem kavējumiem eh, vienlīdzības nodrošināšanā. Komisija saka, ka tā politiski atbalsta dzimumu līdztiesību, bet fakti pierāda pretējo. Fakti pierāda, ka trūks politiskās gribas. Mēs nevaram akceptēt uh, komisijas eh, nerīkošanos. Mēs vēlamies panākt vienādas tiesības sievietēm un vīriešiem. Te ir jābūt mūsu prioritātei, tam ir jābūt Eiropas Savienības politikas centrā. Tieši tāpēc mēs nobalsojām par kopīgo rezolūcijas projektu. Paldies! Nākamais runātājs Monika Makovē, viena minūte. Paldies! Es atbalstīju Eiropas komisijas stratēģiju 2010. un 2015. gadam Uh, dzimu līdztiesības jomā. Es atbalstīju arī parlamenta rezolūciju par dzimu līdztiesību Eiropas Savienībā. Mēs balsojām par to 2015. gadā. Šodien es nobalsoju pret šo rezolūciju, ne jau tāpēc, ka es būtu pret uh, dzimu līdztiesību, bet gan tāpēc, ka es nevēlos, man nepatīk uh, E, šāda rezolūcija, kas tiek pieņemta viena pēc otras. Man nepatīk pieņemt dokumentus, kuri nekad netiek īstenoti. Mēs nevaram atgriezties mājās un teikt, ka mēs pieņēmām rezolūciju par dzimumu līdztiesību, nesakot, ka mēs e, maz negrasamies to īstenot. Mums vajadzētu mēģināt e, vairāk strādāt pie šo rezolūciju īstenošanas. Mums vajadzētu uh, pārtraukt šādu rezolūciju pieņemšanu, kurām nav pilnīgi nekādas jēgas. Paldies! Tagad Nicī kundze viens vārds. Paldies! Esmu vīlusies, eh, tāpēc, ka komisija ir nolēmusi ignorēt Eiropas parlamentu, tā ir izvēlējusies neatjaunot stratēģiju dzimumu līdztiesības jomā. Un tā ir pieņēmusi darba dokumentu. Darba dokuments ir ļoti tālu no stratēģijas eh, sieviešu tiesību stiprināšanai. To nevar prezentēt citām institūcijām, līdz ar to trūks caurdzamības un trūks arī demokrātiskās apstiprināšanas principu. Tas arī samazina politisko profilu. Uh, Man, eh, kā Eiropas deputātam, ir pienākums uzstāt, lai komisija sagatavotu jaunu stratēģiju ar ilgtermiņa vīziju. Ir jāiekļauj vispārējās politikas ietvers, eh, kontrole un atbildīgums. Es balsoju pār rezolūcijas priekšlikumu, kur tiek aicināts sagatavot jaunu stratēģiju dzim, sieviešu tiesībām un dzimu līdztiesībai, un kur tiek aicināts arī pārskatīt šo stratēģiju. Tātad, lai mēs varētu cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, lai mēs varētu uzlabot darba apstākļus, izglītību un plašsaziņas līdzekļus, ārējās attiecības, lai visi šie jautājumi tiktu skatīti. Paldies! Tagad vārds eh, Iežiem Pospešēlam vienu minūti. Paldies, priekšādātāji! Es neatbalstīju rezolūciju, par kuru mēs eh, balsojām šodien un kur ieteica kolē, mani kolēģi e, šīs e, zāles kreisajā pusē. Es nevēlējos norādīt, ka esmu pret dzimu līdztiesību. Nekādā gadījumā es atbalstu sieviešu un vīriešu līdztiesību, taču jautājums ir, kādus līdzekļus mēs vēlamies izmantot, lai sasniegtu šo mērķi. Mērķi, par kuriem sprieda kolēģi šeit kreisajā pusē, ir grūti īstenojami, tos nevar izpildīt. Dalību valstis eh, padomē visticamāk tos neakceptētu. Tieši tāpēc mums ir jāņem vērā šī reāla politika. Tā atšķiras no tā, kas ir sasniedzams. Eh, deklarācijas uz papīra neko nenozīmē. Man interesē reāla politika, tas, kas ir sasniedzams. Mums ir jāpaskatās, piemēram, uz sieviešu kvotām sadarbības uh, iestādēs. Tas tieši saskārās ar pretestību padomē. Tagad Andrēs Mamikīns, viena minūte. Eh, kolēģi, es pievienojos Eiropas parlamenta deputātu vairākuma vēlmei eh, pēc iespējas ātrāk redzēt kvalitatīvi izstrādātu jaunu stratēģiju eh, pēc 15. gada. Es tiešām arī aicinu komisiju izstrādāt pilnvērtīgu projektu, nevis darba dokumentu, kas saka dienestu vajadzībām. Uh, Uh, un galvenais lai šis dokuments ietvertu principus kas būtu balstīti uz iepriekšējas stratēģijas līdz piecpadsmit gada panākumiem un reāliem rezultātiem. Uh, tas varētu uh, uzsākt aktīvas sarunas ne tikai starp komisiju parlamentu padomi bet arī iesaistīt maksimāli lielu skaitu citu institūciju eiropas savienības aģentūru un tā tālāk un tas pats arī attiecas par pašu stratēģiju būtu labāk lai e, termiņš e, būtu nākamajai stratēģijai līdz divdesmitajam gadam neskatoties uz to ka deviņpadsmitajā gadā mums būs jāpavēl jaunais eiropas parlaments un attiecīgi komisija bet būtu labi lai nākamie pieci gadi būtu nākamās stratēģijas termiņš. paldies! E, frau präsidentin! Mareks Jureks nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam saņēmuši jaunu dokumentu par dzimumu līdztiecību, kas eh, balstās uz diezgan egoistisku pieņēmumu, kad eh, par to, ka sociālā uh, situācijas ievērtējuma eh, katru gadu uzlabojas un uzlabojas, bet uh, īstenībā tas tā nav. Mēs ar to uh, graujam ģimenes institūtu, a, izvēršam abortu propagandu, kuru atbalsta. Uh, labturīgi jauni vīrieši, Nu, vai tad tas ir par labu sievietei? Es nedomāju. Mums nevajadzētu turpināt tam līdzīgi darboties. Mums vajadzētu pagriezties pilnīgi pretējā virzienā. Paldies. Tālāk eh, Šaidrovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju, kurā tas pauž savu viedokli par komisijas strateģisko dokumentu par dzimumu līdztiecības jautājumu. Un eh, man žēl, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis tādu uh, rezolūcija, kas aicina jaunu stratēģiju un Eiropas samitu tā vietā, lai pieņemtu dokumentu, kas koncentrēs uz konkrētiem soļiem, kas patiešām varētu uzlabot uh, sieviešu stāvokli Eiropas Savienībā. Eiropas komisijas spērties soļi caur Jūraus kundzi būtībā šis komisijas Dokuments ietver tādus eh, soļus, eh, kas ir saistīti ar sieviešu eh, stāvokļu stiprināšanu tirgu, nodarbinātības uzlabošanu, algu atšķirību likvidēšanā, pensiju līmeņa atšķirību likvidēšanā, labāku pārstāvniecību uzņēmumu valdēs un tā tālāk un tā tālāk. Tā vietā mēs esam pieņēmuši deklarāciju, kas ne pie kā nenoved. Un tālāk nākamais runātais Palčakungs. Paldies, priekšsādātāji. Jā, nu, ir diezgan sarežģīti eh, sākt no tās vietas, kur pabeidz iepriekšējā runātāja, jo man pagāja ļoti ilgs laiks pirms es uh, izlēmu, kā īsti balsot par šo rezolūciju, un es neredzu nekādu iemeslu, kādēļ, lai to neatbalstītu. Es atbalstu šo te jēdzienu par vienlīdzību, un man, kas man ir būtiski, būtiski ir tas, ka vienlīdzība ir uh, visu konstitucionālo dokumentu un nolīgumu pamatprincips Eiropas Savienībā. Uh, un uh, rezolūcija prasa uh, panākt progresu tādās uh, jomās kā cīņa pret vardarbību pret sievietēm, uh, darba laiks, uh, izglītība un tā tālāk. Un tās visas ir uh, prasības, likumīgas prasības, un tādēļ es arī to atbalstīju. Un paldies, un visbeidzot, uh, Kelīkungs. nu, eh, pēdējā uzstāšanās, bet ne maz nozīmīgākā. Eiropas Savienībā pamatvērtība ir vienlīdzības ar vīriešiem un sievietēm, un dalībvalstis, ieskaitot manu valsti, ir eh, darījuši daudz, lai veicinātu vienlīdzības ar vīriešiem un sievietēm. Taču, manuprāt, šīs reformas Eiropas Savienības līmenī tomēr ir kļuvušas lēnāks pēdējos gados. Eh, Īrijā tika panākt zināms progress, bet šodienas mm, Statistika rāda, ka ir ievērojama uh, atšķirības starp to, kā vīrieši un sievietes tiek pārstāvēti, teiksim, augstākās vadības līmenī uzņēmumos un iestādēs. Uh, Situācija nav apmierošanošana, un tādēļ es apsveicu jauno stratēģiju, kas aicina dalībvalstīm spērt eh, soļus, kas nodrošinātu reāli vienlīdzīgas iespējas veselībā, izglītībā, eh, līdzdalībā, privāta sektora darbā. Mums eh, nāk brīv, nāk vēlēšanas. Un, uh, Politiskajām partijām ir jānodrošina vismaz 30% kandidāšu sieviešu. Uh, Paldies, paldies par eh, šīm eh, debatēm un par šiem balsojumu skaidrojumiem, un līdz pulksten 15. mēs pārtraucam sēdi. Visu labu!